Savienības Savienības augstās pārstāvs ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par kristiešu stāvokli saistībā ar reliģijas brīvību. Tādēļ aicinu augsto pārstāvi Barnesi Eštoni izteikties. Paldies, paldies priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Es vēlētos vispirms uh, sacīt, ka es arī esmu ļoti satraukusies uh, par uh, cietsirdīgu izturēšanos un vardarbību pret uh, kristiešiem daudzviet pasaulē. 6. janvārī es apmeklēju Betlēmi uh, un apmeklēju uh, Jēzus eh, dzimšanas baznīcu. Un eh, mēs tur daudz runājam par to, ka ir nepieciešams radīt iespēju visiem kristiešiem eh, tikties, pulcēties, pielūgt un piekopt savus reliģiskos rituālus. Un nekur pasaulē neviens cilvēks nedrīkst diskriminēt tā reliģiskās pārliecības dēļ. Tādēļ es nosodu uh, Eh, Ēģiptē un Irākā notikušos eh, vardarbības un terora aktus eh, svētvietās, kristiešu, svēt, kristiešu svētvietās. Tas ir neiecietības akts un pret to mums ir jāvēršas. Šodienas pasaulē ļoti bieži tiek pārkāptas cilvēku tiesības, tieši pamatojoties uz, kristi, uz reliģisko pārliecību. Diemžēl nevienā pasaules eh, daļā eh, mēs nevaram apgalvot, ka nepastāvētu reliģiska rakstura neiecietība. Vardarbība pret individiem to reliģiskās eh, pārliecības dēļ ir kaut kas tāds, pret ko mēs Eiropā iestājamies. Un katrs šāds gadījums ir izskatāms atsevišķi un vienlīdz stingri nosodāms, lai arī kur tas notiktu un lai arī kas būtu upuri jo cilvēktiesības ir universālas tiesības. Kristiešu kopienas vidējo, eh, tuvajos austrumos eh, ievērojami cieši. Eh, to kristiešu skaits samazinās ļoti daudzos austrumu reģionos. Mēs nevaram to uzlūkot vienaldzīgi. Mums ir jāprasa, lai viņu tiesības tiktu ievērotas. Viņi ir šo valsu, valstu pilsoņi un eh, reliģijas brīvība, eh, tiesības uz šo brīvību ir katram. Eiropas Savienība ir gatava pastiprināt sadarbību ar valdībām, lai cīnītos pret to un aizsargātu cilvēktiesības. Mēs nedrīkstam iekrist uh, ekstrēmistu uh, slazdos, un uh, mēs nedrīkstam padar padarīt reliģiju par pamatu, lai mūs šķeltu. Apvienot smurta vēršanās startautiskā līmenī pret reliģiskās brīvības apspiešanu ir tas, uz ko mums ir jātiec. Uh, ANO ģenerālajā asamblējā ir vairāk kārt izskanējusi prasība nodrošināt uh, reliģijas brīvību un nediskrimināciju, kas būtu balstīta uz reliģisko pārliecību. Katru gadu mēs runājam par to, ka starptautiskajai sabiedrībai ir jāvēršas pret šādām vardarbības izpausmēm. Un cilvēktiesību padomas, ANO cilvēktiesību padomas sesijā šis jautājums tiks skatīts atkārtoti atkal un atkal. Cilvēktiesību dialogi ir ārkārtīgi svarīgi. Ir jāaicina visas valstis cīnīties pret neiecietību. Mūsu delegācijas visā pasaulē seko situācijā notikuma attīstībai un eh, cilvēku tiesību uh, Eh, ziņojums eh, šajā pavasarī atkal vērsīsies pie šīs tēmas par reliģisko minoritāšu stāvokli visā pasaulē. Es uzskatu, ka šie jautājumi ir mūsu prioritāte, un 31. janvārī Eiropadome arī runās par šo jautājumu, lai eh, mēs varētu vēl tālāk popularizēt nepieciešamību, nodrošināt visiem cilvēkiem viņu reliģisko brīvību. Komisija Eiropejskī, visokajam predstaviteļovi za. Paldies, Aštānas kundzei! Paldies eh, par jūsu ievadvārdiem šai tēmām, šai tēmām. Eiropas parlamentā jaunajā gadā mums netik bieži ir iespēja apspriest ar jums personīgi eh, šādus ļoti svarīgus ārpolitikas jautājumus. Tagad politisko grupu vārdā uh, Eh, vispirms uzstāsies Elmārs Broka kungs eh, Tautas partijas grupas vārdā. Priekšsēdētāja kungs, eh, vices prezidentes kundze jūs esat solījusi būt biežāk pie mums Eiropas parlamentā. Manuprāt, jums, Štonas kundze, bet arī visiem pārējiem būtu svarīgi ievērot, ka Eiropas parlamentam šajā jautājumā ir plašs vairākums, un tā ir e, zīme tam, ka mēs strādājam pēctecīgi un ka šī nav parasta rezolūcija. E, ir Jums ir taisnība, ka neiecietība un vārdarbība uh, ticības dēļ, vienalga kāda ticība tā lai nebūtu, uh, to nedrīkst pieņemt kā paši par sevi saprotami. 75% visu uzbrukumu pagājušos gados uh, tika vērsti pret kristiešiem. Un kristīgajai Eiropai ir apzinīgi jāaizsargā sevi un tā nedrīkst uh, klusēt. Uh, tas notiek uh, ne tikai musulmaņu valstīs, bet arī citās valstīs, Ķīnās un citās valstīs. Mēs nedrīkstam vienkārši pieņemt vardarbību, diskrimināciju un terora aktus. Uh, Tāpat mēs nevaram akceptēt nāves sodu par pāriešanu kristīgā ticībā. Tāpat arī mēs nevaram akceptēt teroristiskās organizācijas. Ir runa par gadu tūkstošiem senu tradīciju. Ir daudzās valstīs kristiešu kopienas, un tagad šī tradīcija ir apdraudēta. Sīrijā Turcijā, Irākā, Irānā, Betlemē, jau drīz vairs nebūs vispār kristiešu vietā, kur ir piedzimis Jēzus. Ja situācija tā turpināsies, un ja es paskatos uz 20 miljoniem koptu kristiešu Eģiptē, tad es redzu, ka šeit ir īpašas problēmas. Un tāpēc es vēlētos izteikt tikai divas prasības saistībā ar šo rezolūciju. Jūs jau pieminējāt, ka Eiropas Savienības eh, cilvēktiesības organizācijām vienmēr ir jāvēršas pret šādiem faktiem ārējās darbības dienestā. Priekšsēdētājs pārtrauc. Priekšsēdētāja kungs turpina, parok eh, kungs, eh, arī mums ir jāslēdz eh, līgumi ar citām valstīm, kur mēs pieminām šo tēmu. Priekšsēdētājs atkal pārtrauc runātāju un pateicas. Un tagad sociālistu un demokrātu vārdā Koles Hannes Svoboda. Paldies, priekšsēdētāja kungs, viceprezidentes kundze, paldies par jūsu viedokli. Patiešām e, situācija ir tāda, e, ka mums ir nopietni jādomā par to, e, kā tas var būt, kad ir tik daudzi uzbrukumi kristiešiem, kā var būt tik daudz neiecietības. Es domāju, ka Mums no savas puses ir jāizrāda dziļš noraidījums, jo mēs esam par iecietību un daudzveidību. Es vēlreiz gribētu izteikt mūsu visdziļāko līdzjūtību uh, koptu kristiešu upuriem Eģiptē. Tas bija ļoti smags trieciens ne tikai vietējiem kristiešiem vien, bet arī uh, iecietībai, kura vēl ir saglabājusies. Tāpat arī es vēlos izteikt visdziļāko nožēlu grupas vārdā par Irākas notikumiem. Mēs jau negribējām, Husei, lai Huseins tiek uh, gāsts tikai tāpēc, tā, tiek gāsts, lai kristiešiem saņem, būtu uzbrukumi. Un tāpēc neiecietība pret citiem reliģijas uzskatiem, it īpaši pret reliģijas minoritātēm, eh, tā ir lieta, pret kuru mums ir izlēmīgi jāvēršas. Es nekad uh, neievēru, nepievienojos rakstiskiem paziņojumiem, bet šoreiz es pievienojos Maurera kunga uzaicinājumam. Tāpēc, ka ļoti svarīgi, ka mēs apvienojam savus spēkus, sagatavojam kopīgu rezolūciju un vēršamies pret šiem te procesiem. Tāpat manā grupā mēs eh, esam pret e, visa veidu kristīgās ticības diskrimināciju, ne tikai asiņainiem uzbrukumiem vien. Grupas vārdā es gribu izteikt to, ka man ir ļoti žēl, ka pastāv šī te. Um, aiz e, šī te attieksme visā pasaulē. Un acīm redzot, musulmaņu valstīs ir zināmi spēki, zināmi radikālie spēki, kas uh, vēl spēja atrast eh, pamatojumu un attaisnojumu agresīvai darbībai kristiešiem. Mums visiem, eh, lai kādu reliģiju mēs pārstāvētu, ir jāsaka, ka visiem cilvēkiem ir tiesība eh, uz reliģijas brīvību. Un minoritātes, vai tās būtu vienā vai otrā pusē, vienā vai citā reliģijā. Eh, mēs nevaram attaisnot to, ka viņi vēršas pret citām reliģijām. Paldies, saka priekšsēdētājas, un tagad Marieta Šāka kundze. Liberāls un demokrāts. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji. Augstā pārstāvja, darbie kolēģi, reliģiskā pārliecība ir personisks lēmums, kas eh, dažādiem cilvēkiem nozīmē atšķirīgas lietas. Uh, Valstī ir jāaizsargā iedzīvotāji neatkarīgi no viņu pārliecības, un tas ir jāizteno visā pasaulē. Ja mēs paraugamies pasaulē, tad uh, aina ir diezgan uh, briesmīga. Mm, no Eģiptes līdz Pakistānai daudz kur tiek veikt uzbrukumi uh, kristiešu mm, dievnaviem, un tas viss izraisa bāžas. Ir ārkārtīgi sāpīgi, ka cilvēku uzbruk un viņiem uzbruk. Uh, ticības vārdā un cilvēki kļūst par upuriem. Un daži individi, individi ekstrēmisti izmanto terorismu vārdarbību un to dara dievu vārdā vai reliģijas vārdā, tādējādi it kā apgalvojot, ka viņi runā citu vārdā un viņi uzskat, ka uz viņiem likums neatiecas, tas attiecas uz ne. Bet, eh, ja, bet nevajag vairāk nevajag ticēt šiem cilvēkiem. Ja mēs pieņemam reliģisko terorismu, tad mēs diskreditējam lielāko daļu ticīgo, kas eh, praktizē savu ticību mierīgā veidā. Terorisms ir politisks un terorisms ir noziegums. Reliģija nekad nevar kļūt par pieņemamu pamatojumu, lai pārkāptu cilvēktiesības. Bieži vien tas notiek ne tikai ar vardarbību, bet arī ierobežojot izteiksmes brīvību. Uh, Reliģiskā pārliecība nedrīkst būt par iemeslu cilvēkiem dzīvot bažās, un Eiropas parlaments pareizi izsakās pret ekstrēmistiskiem pasākumiem pret kristiešiem un atbalst tos, kas nosod šādu ekstrēmismu. Paldies, kundze! Nikola Kīla Nīlsens kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, Aštons kundze, kolēģi. Uzbrukumi koptu kristiešiem Ēģiptē izraisīja sašutumu visā pasaulē. Kristiešiem aust, austrumos ir ārkārtīgi smaga situācija gan Irānā, gan Irākā, gan Palestīnā un daudzos citos reģionos. Ir ļoti satraucoša situācija, tīpaši izrēliešu okupētajās teritorijās. Mums ir jāatgādina par pamatiesībām uz ticību un, tie, un, un tiesībām neticēt un jācīnās pret diskrimināciju. Uh, mūsu teksti noraida šādu veidu vardarbību, bet mums ir jāapzinās, ka dažās Eiropas valstīs reliģijas brīvība ir apdraudēta, izplatās vardarbība, vandālisms kapsētās, musulmaņu kapsētās un uh, islamofobiska attieksme izplatās, tā skaitā arī Šveicē, un tāpat aizvien vairāk uh, paplašinās ekstrēmistu darbība, kas īsteno diskrimināciju pret dažādām kopienām. Sekulārisms, tam būtu jākļūst par prioritāti Eiropā. Re reliģiskās minoritātes šobrīd saskaras ar uh, pamatiesību pārkāpumiem. Eiropai ir jārāda piemērs iecietības un starp kopienu dialogu ziņā. Ja kristieši austrumos tiek uzskatīti par uh, rietumu interešu pārstāvjiem, tad musulmaņi tiek saistīti ar radikālo islāmismu un terorismu. Atļaujiet man nolasīt divus teikumus no Dzenē Kargona teiktā. Tie, kas tic un tie, kas netic, To dzīslās rit vienas krāsas asinis. Paldies, un tagad šī Mānska kungs, konservatīva un reformistu grupa lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Paldies augstajai pārstāvēji. Es gribētu sākt ar pateicības vārdiem Eštons kundzei par to, ka viņa ātri reaģēja pēc, nu, uz notikumiem Aleksandrijā. Tas ir ļoti būtiski, ja mēs rīkojamies ātri un steidzam, tad pasauli mūsos ieklausīsies. Šobrīd kristieši ir visvairāk aizmirstā reliģiskā minoritāte pasaulē. Dažādas slepkavības, vajāšanas skāra apmēram 150 tūkstošu kristiešu visā pasaulē. Visus tos, kas izsakās par cilvēktiesību ievērošanu ir jāiz, viņiem ir jāaizstāv arī reliģiskā brīvība. Reliģiskā brīvība būtu jāuzlabo Sudānā, Irākā, un uh, šis jautājums būtu arī jāskata attīstības palīdzības kontekstā Irānā, Vietnamā, Ķīnā. Šajās valstīs būtu jārunā par reliģisko brīvību mūsu nolīguma ietvaros. Un kas attiec uz tādu valstu kā Ēģipte, tad mums vajadzētu pātrināt un pastiprināt savus diplomatiskos centienus, un Eiropas diplomātiem būtu ātri un nekavējoties jārīkojas, ja šāda veida vardarbības akti notiek. Mūsu rīcībā ir instrumenti, bet mēs nedrīkstam baidīties tos izmantot. Mums vajadzētu arī pārliecināt pasauli, ka pēc šiem ilgiem klusēšanas gadiem kristiešu brīvība ir kļuvusi ļoti nozīmīga. Pasauli mūsos ieklausīsies tikai tad, ja tā sapratīs, ka tas ir būtiski mums. Pretējā gadījumā mēs nevaram sagaidīt nekādus panākumus. Paldies Šimanska kungam. Un tagad Kirjakos Trianta Filides kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji, ņemot vērā ANO cilvēktiesību hārtu, ikvienam ir tiesība, tiesības uz reliģisko pārliecību, un ik viens ir tiesīgs īstenot savu reliģisko pārliecību un pret to ir jāizturs ar cieņu. Reliģija nedrīkst izmantot kā politisko konfliktu instrumentu vai eksploatācijas instrumentu, līdz ar to mums ir jānosoda visus tos uzbrukums, kas ir notikuši Aleksandrijā un citur, un uh, mums ir uh, jāizsaka līdzjūtība upuru ģimenēm. Tur Kipras turku teritorijā arī nesen notika kāds incidents Ziemassvētkos, bija tiesība pārkāpums reģistrēts Kipras grieķu vidū, un uh, tas bija tieši saistīts ar reliģiskās brīvības pārkāpumu. Vēl kāda ceremonija tika atsaukta, jo netika laicīgi iesniegts pieteikums šīs ceremonijas rīkošanai. Tas viss ir uh, Eiropas cilvēktiesību konvencijas 9. un 15. pantu pārkāpums un uh, ANO deklarācijas pārkāpums, tāpat arī vispārējais cilvēktiesību deklarācijas 18. pānta pārkāpums, okupācijas režīms, kas arī pārkāp uh, cilvēku pamatiesības, um, tam to ir jānosoda, un uh, un ir jāaizsargā Eiropas pamatvērtības. Paldies, un tagad Pravērs kundze, lūdzu. Kungs, es atvainojos. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Nesenie terorakti Eģiptē un Irakā ir noziegumi, kuri attēlo tikai vienu aspektu vērojot kristiešu vajāšanu. Lai cik traģiski arī nebūtu šo e, aspekti, tīpaši e, raizes mums vieša vidējie austrumi. Un e, kristiešu tiesību ierobežojums, kristiešu kā pilsoņu tiesību ierobežojums, viņi nedrīkst būvēt baznīcas, viņi, viņiem nav pieejas amatiem valsts civildienestā un vēl citi ierobežojumi. Tātad terorisms un diskriminācija diskriminācija spriež cilvēkus emigrēt. Tas attiecas šajās valstīs uz simtiem tūkstošiem iedzīvotāju. Irākā vairāk nekā 60% eh, kristiešu nācās izceļot. Runa bija par 600 tūkstošu cilvēkiem par to. Eiropas parlaments iestājas par eh, emigrācijas tiesībām, bet eh, šeit ir situācija, kad veselas kopienas nespēja dzīvot kādā valstī terorismus grib iznīcināt kristiešus ar asinspirtīm. Pret to ir profilaktiski jāvēršas arī ar militāriem līdzekļiem. Vēsturiski skatoties, Eiropa ir eh, kristiešu valsts. Bet tagad priekšsēdētājs pārtrauc runātāju un piesaka nākamo. La liberté de conscience est assurément une liberté. Apziņas brīvība, protams, ka ir būtiska brīvība. Dievs arī nekā citādi to nevar vēlēties. Komunistiskais režīms eh, pļaukāja sita šai, šai brīvībai, bet mūsdienās pārkāpumi tiek vērsti pret kristiešiem, kuri dzīvo islama valstīs. Mēs eh, pamatoti nosodām šos te noziegumus Ne, te darbojas ne tikai ekstrēmisti, daudzās valstīs ir arī e, tā saucamie e, vid, vidējie slāņi, kas arī ierobežo kristiešu tiesības, piemērojot reizēm pat nāves sodu. Rietumos neviens nevar, neviens eh, neuzliek šķiešus, lai cilvēki pievērstos islamam, bet valstīs, eh, kur tiek nosodīti vardarbība, tur ir jābūt spēkā tām pašām tiesībām. Ir tīpaši te likums došanas akts, kas eh, nosoda vešanos pret dievu. Piemēram, Pakistānā tika sodīta sieviete, kur spriedums būtu jāatsauc. Mēs nedrīkstam apstāties pie skaistiem vārdiem vien mums ir jārīkojas, mums ir jāpasaka skaidri un gaiši šīm valstīm, ka attiecības ir attiecības arī no um, eh, domu. Kolīgi Mario Mauro. Un tagad Mario Mauro divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Komisāres kundze, sirsnīgi pateicos eh, par jūsu uzrunu. Mūsu rezolūcijas eh, spēka plašums eh, attiecas eh, uz nepieciešamību garantēt vairāk aizsardzības reliģiskajām minoritātēm. Es gribētu tomēr norādīt vēl uz sekojošo. Ja jūs būtu uh, pietiekami pacietīgi, lai izlasītu mūsu sagatavoto tekstu, uh, tad jūs konstatētu, ka uh, adjektīvs kristīgs šeit nekad neparādās. Tieši tas man to es ievēroju. Mūsu investīcijās, institūcijās ļoti uzmanīgi piečai tēmai, un līdz ar to mēs spēlējam fundamentālistu spēli. Viņi sevi pozicionē tā, it kā kristieši Irākā eh, mēģinātu kaut kādā veidā nodrošināt eh, Eiropas virsvadību, bet mani draugi Irākā ir arābi eh, mental, ar mentalitāti, kultūru un valodu. Tāpēc es jums augstā pārstāves kundze vaicāju, vai mums nevajadzētu arī ieskatīties savā apziņā un sirdsapziņā un izanalizēt mūsu attieksmi pret šo tēmu. Mūsu spēks ir saukt lietas īstajos savējos vārdos, un tas mums arī ir jādara. Naids pret ebrejiem ir antisemītisms, naids pret muslamiešiem ir islamofobija. Arī naids pret kristiešiem ir jānosauc skaidri un gaiši īstajā vārdā, jo tikai tādā veidā mums izdosies iesaistīt tos, kuriem ir svarīga brīvība un taisnīgums. Tāpēc lūdzu, esiet konkrēta. Mēs šo pieņemsim šo te nolīgumu saistībā ar Irāku un uh, lūdzu paredziet nolīgumā skaidru regulējumu, jo tiesības saistās ar ekonomiskām priekšrocībām. Izdarīsim pēc iespējas ātrāk kādu konkrētu darbu. Pasaule gaida šos signālus. Thanks, begin... Paldies, priekšsēdētājs. Gribētu iesākumā atgādināt vārdus no uh, universālās deklarācijas. Uh, brīvība ir eh, nozīmē arī iz, izrādīt ticības brīvību un praktizēt reliģiju. Un eh, šo brīvību aizsargāšana ir eh, neatņemama sastāvdaļa visas cilvēku tiesību aizsardzību ziņā. Un mēs nedrīkstam no tā atkāpties. Mums ir jāiestājas pret jebkādu reliģisko vajāšanu. Un daudzās valstīs arī dažās Eiropas Savienības valstīs pastāv ļoti lielas problēmas. Seši miljārdi cilvēku dzīvo valstīs, kurās reliģiskā ticība ir ļoti eh, spēcīga. Manā vēlēšana apgabalā Austrum Anglijā uh, Mums ir arī ļoti lielas eh, kristīgās tradīcijas, un tāpēc ir nepieciešams īstenot dialogu, kāds ir arī uzsvērts mūsu rezolūcijā. Terijs Jones savulaik teica, ka viņš varētu sēt reliģisko naidu, bet savukārt viņam mūsu reliģiskajā kopienā pateica, ka viņš te nav vēlams. Uh, mums ir jāaizstāv savas vērtības, un tās ir vērtības, kas mums ir jāveicina un jāciena. Paldies! Much, uh, Madame Marielle de Sarnē, 130. Marija de Sarnēs, minūte 30. Paldies, priekšsēdētāji, fanātisms pret uh, citu ticību ir barbarisms, kas ir jānosoda un uh, pret ko demokrātiem ir jācīnās. Tāpēc ir būtiski izrādīt solidaritāti ar visiem tiem, kas tiek vajāti ticības vārdā. Uh, jebkur pa pasaulē. Briesmīgi uzbrukumi, ko īstenojas Alkaida Eģiptē un Irākā, draudi, islāmisti izteiktie draudi tuvējos austrumos attiecībā uz kristiešiem ir radījusi saspīlējumu starp reliģijām un uh, sanaido kopienu sapat ir radījusi šoku civilizācijā. Tas ir mēģinājums destabilizēt situāciju. Eiropā arī Francijā ir bijuši šādi mēģinājumi. Mums tas ir jānosoda. Mums ir jāaizstāv visu minoritāšu tiesības, īstenot savu ticības brīvību, mierīgā veidā visā pasaulē, tāpat arī Eiropā. Mums ir jāaizstāv plurālisms reliģijā, iecietība un savstarpējā sāpratne. Gan šeit Eiropā, gan visur citur pasaulē. Un tieši tādēļ Es vēlos, lai demokrātiskā revol revolūcija Tunisijā pārnestas arī uz citām valstīm un lai tiktu ievērota iecietība. Paldies, kolēģis Vandālēns. Lūdzu, vienu minūte. Paldies, Aštons kundze, par to, kas esat šeit. Uh, Mēs ļoti bieži esam runājuši par eh, kristiešiem Somālijā un Sudānā un Ēģiptē, Sīrijā, Turcijā, Irānā, Irākā, Afganistānā, Pakistānā, Malēzijā. Cik bieži mēs esam runājuši par viņiem šeit šajā parlamentā? Mana grupa un es pats, mēs esam runājuši par struktūrālajām grūtībām kristiešiem eh, šajās islāma valstīs, un es domāju, ka ir pienācis laiks rīkoties. Uh, Man ir divi konkrēti jautājumi Eštons kundzei. Pirmkārt, Eiropas um, ārējās rīcības dienesta darbība ir ierobežota, bet viena lieta jums ir jāuztver nopietni. Jums ir jāņem vērā, ka kristieši tiek vajā citās valstīs. Līdz ar to ir jāizveido īpaša aģentūra. Mēs visi zinām, ka mums ir divpusējie nolīgumi. Nu, kāpēc gan tos neiesaldēt? Nolikt tos tālāk plauktā un tādējādi garantēt, ka šajās valstīs būtu jāuzlabo kristiešu drošība. Es gribētu dzirdēt jūsu reakciju šiem abiem jautājumiem. Paldies! Vēršiet, kundze, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Goe grupa Eiropa negatavojas atbalstīt rezolūciju. Protams, ka mēs nosodam terora aktus, lai arī pret ko tie būtu vērsti un lai arī pret ko tie tiktu vērsti, taču mūsu grupa uh, ir pārliecināti sekulāristi un uh, Mēs uzskatām, ka uzskatu brīvība, reliģijas brīvība, vārda brīvība ir pašas galvenās. Katrs var izvēlēties savu reliģiju, mainīt to, kad vien vēlas, un piekopt savu reliģiju mierīgā veidā, kad un kur to vien to vēlas. Nevajag jaukt reliģiju ar politiku. Fundamentālisma. Uh, agresivitātes pieaugums Eiropā, diemžēl, ir vērojams, un tas ir nosodāms. Mēs uzskatām, ka šī rezolūcija neiet pareizajā virzienā, tā nav sabalansēta. Mūsu grupas rezolūcija, manuprāt, ir sabalansētāka, jo, ja mēs runājam par kristīgu Eiropu un kristiešu kopienu Eiropā, Diemžēl runātāja tiek pārtraukta un nākošais runātājs Belderkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, ir tiesa. Šī te kopējās, šis te kopējais rezolūcijas prolek, projekts vēršas pret uzbrukumiem kristiešiem. Diemžēl šādi gadījumi ir notikuši arī Eiropā. Ir uzbrukts kādam kristiešu studentam Nīderlandē, tikai tāpēc, ka viņš ir bijis kristietis. Uh, Eh, un kas notiek eh, Francijā un, un eh, apvienotajā karalistē un tā tālāk, arī tur pastāv dažādas tam līdzīgas problēmas. Un vai mūsu garīgās vērtības vienmēr tiek aizstāvētas? Nu, ko tad mēs varam runāt par kristiešu tiesībām, piemēram, tuvajos austrumos gāzes uh, sektorā? Uh, Viņi atbalsta Eiropu, un mums arī viņi ir jāatbalsta. Palestīniešu bērni, palestīniešu bērni, invalīdi, viņiem ir jāpalīdz neatkarīgi no tā, vai viņi ir kristieši vai nē. Bet ļoti bieži cilvēki par savām ikdienas problēmām nerunā, bet aicināsim padomu un komisiju pārliecināties, lai viņi varētu aizsargāt visas minoritātes. Thank you, um, and I welcome. Eh, paldies, saka Dods kundze. Esmu priecīgi runāt par tēmu, kas man ir tuva. Man ir kļuvis skaidrs jautājums pēdējos gados. Kristietības paušana tiek uzskatīta par nepieņēmumu sabiedrībā, kura noliedz jebkuru uh, stingru ticību, kur mums visiem jātic kaut kam vai nekam. Un uzbrukumi uh, kristiešiem uh, daudzās valstīs pastiprinās. Šogad mēs svinam 400. gada dienu kopš karaļa Džeimsa Bībeles izdošanas. Ļoti bieži Bībeles saturs tiek uzskatīts par nelegālu, kristiešiem neļauj piekopt noteiktas profesijas viņu pārliecības dēļ un neļauj vērsties tiesās. Eh, vienlīdzības likumi apvienotajā karalistē vairāk tiek izmantoti kā zobens, nevis kā eh, vairoks. Pavisam nesen komisija rādīja tam līdzīgu piemēru. Eh, musulmaņi, sihi, sihi, eh, jūdaisti un tā tālāk. Tur tika minēti visi viņu svētki un absolūti nevienu kristiešu svētku. Un es neuzskatu, ka tā ir nejaušība vai kāds būtu aizmirsis par to. Es aicinu augstai pārstāvē to paskaidrot. Kristi, ticības brīvība un to brīvu šī kristīgo uzskatu paušana ir brīvība, kas piekrīt mums visiem. Mums ir jāatzīst šī problēma, mēs nedrīkstam no tās slēpties tikai tāpēc, ka runājam par kristiešiem. Ernsts Štrāsers, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāja kungs, viceprezidentes kundze. Es gribētu sirsnīgi pateikties par jūsu deklarāciju. Tas ir pareizs paziņojums īstajā laikā un vieš mūsos drosmi runājot par jūsu pārvadītās iestādes pozīciju un sadarbību ar citām valstīm kas tāpat skar arī pasākumus, kas ir nepieciešami. Debates parlamentā ir absolūti nepieciešamas ne tikai aktuālā iemesla dēļ, bet gan tādēļ, ka reliģijas brīvība ir viena no mūsu pamatvērtībām, viena no Eiropas identitātes sastāvdaļām. De, šī debatas ir nozīmīgas, jo daudzās pasaules gadās valstīs notiek dimis, diskriminācija, vajāšana un vardarbība. Uh, Bažas bieži fakts, ka daudz e, upuru, kas mirst reliģijas dēļ, ir tieši kristieši. Tāpēc mēs izsakām visdziļāko līdzjūtību visiem, kuri šādos gadījumos ir nogalināti, ievainoti vai spīdzināti. Mēs izsakām līdzjūtību viņu ģimenēm, radiem un draugiem. Mums ir jāstrādā, lai šādi gadījumi samazinātos un izbeigtos. Diemžēl var runāt arī par kristiešu diskrimināciju no valsts iestādes iestāžu puses. Arī pret to mēs vēlamies vērsties. Es domāju, priekšsēdētāja kungs man bija divas minūtes, teica runātājs. Priekšsēdētājs atvainojas par to, ka pārāk ātri mēģināja pārtraukt. Tāpēc mums ir nepieciešams izrādīt savu aktivitāti, lai atbalstītu reliģijas brīvību. Mums ir jāizvēlas efektīvi instrumenti, lai varētu cīnīties tālāk, aizsargājot kristiešus un reliģijas brīvību. Tādēļ ir jāaps, atzinīgi jāvērtē pozīcija, ka cilvēku tiesības tiek pasakta, paceltas sarunu līmenī, run, jebkurā tikšanās reizē. Un eh, klauzulas vajadzētu iekļaut arī nolīgumos ar trešajām valstīm. Tāpat es esmu gandarīts par plāniem uh, reliģijas brīvībai pievērsties arī gada pārskatās. Paldies! Paldies, paldies cienējamais kolēģi! Es atvainojos, ka pārtraucu jūs nevietā. Tālāk eh, Guido Milānas kungs nākamais. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Eštonas kundze! Jā, ir ļoti svarīgi, ka mēs nosodām šos te vardarbības aktus. Ir labi, ka mēs vēlamies aizsargāt kristiešus visā pasaulē. Mums ir uh, eh, jāaizstāv ticības brīvība un tiesības uz šo brīvību. Cilvēku nogalināšana pa uh, brīdī, kad viņš apmeklē kādu reliģisko ceremonija ir pilnīgi nepieļaujama, lai arī e, kādas e, reliģiskas ceremonijas dalībnieks viņš nebūtu. Tās ir universālas tiesības, kuras atzīts visdažādākās e, starptautiskās konvencijas. Taču, diemžēl, pasaule ir sadalīta starp tiem, kas cīnās par cilvēktiesībām, ievērot tās, un tiem, kas cenšas tās mīdīt kājām. Uh, Mums ir jānosoda visas ekstrēmisma formas un jāaizsargā mūsu vērtības. Diemžēl situācija ir tāda, ka ļoti daudzas kristiešu kopienas tiek padzītas no savām vēsturiski apdzīvotajām vietām. Mums ir jāizstāv kristiešu tiesības un kristīgā kultūra, Tāpēc mēs aicinām augsto pārstāvu pieņemt skaidras norādes un vadlīnijas attiecību veidošanai un līgumu slēgšanai ar eh, trešajām valstīm. Arī eh, divpusējos līgumus slēdzot ir jāpievēršas arī reliģijas jautājumiem, cilvēku tiesību ievērošanas jautājumiem, arī no reliģiskā viedokļa un reliģijas brīvības eh, nodrošināšanas viedokļa. Šeit jau nav runa tikai par iecietību vai neiecietību. Diemžēl daudzos konfliktos reliģija spēlē eh, svarīgu lomu. Multikulturālā sabiedrībā nav vietas dažādiem neiecietības aktiem, ir jārespektē dažādas, dažādu cilvēku tiesības, uzticības brīvību. Sastarpējais dialogs un sastarpējā cieņa ir ārkārtīgi svarīgi, priekšsēdētājs pārtauc runātāju, un eh, priekšsēdētājs norāda, ka runātājs ir bijis ārkārtīgi ātrs. Tālāk Nikolo Rinaldī kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Augstās pārstāves kundze koptu kristieši eh, un eh, citi eh, kristieši tuvajos austrumos ir dzīvojuši gadsimtiem ilgi šajās teritorijās. Nevajadzētu atkārtot tādas kļūdas, kādas pieļauj prese. Viņi runā par eh, civilizāciju karu, par eh, nāciju karu. Nu, es šeit gribētu atgādināt. Stāstu par kādu zemnieku, kas katru dienu veda uz mājām pienu, Uh, izteicās par tu, uh, viņš bija vienkāršs zemnieks, bet viņš respektēja tos cilvēkus, kas bija kristieši un izteica līdzjūtību saviem kristiešu kaimiņiem. Uh, par kaut kādiem traģiskiem notikumiem kristiešu pasaulē. Ar vārdu sakot, e, e, koptu kristieši ir dzīvojuši Eģiptē ilgus gadus un sadzīvojuši e, ar musulmaņiem, bet uzbrukums viņiem ir pilnīgi neattaisnojums. Mūsu ārpolitika Eiropas Savienībā ir jāturpinās. Paldies! la politica estera europea non sia impotente mentre il mondo cambia non abbia paura di pronunciare. mēs nedrīkstam būt bezdarbīgi kamēr pārmainās pasaule mums ir jāizrunā vārds kristietības skaļā balsī un droši. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad vārds eh, Marinai Janakodakis viena minūte. Iecietība pret uh, citu ticību ir civilizētas sabiedrības pazīme. Cilvēktiesību pārkāpšana, apziņas un ticības brīvības pārkāpšana ir jānosod. Neviena nedrīkst vajāt reliģiskās pārliecības dēļ. Un ir pilnīgi nepieņemama mūsu sabiedrībā vērsties pret kādu ticību, bet pirms pēc kritizēja mums ir jāsakārto pašiem savas mājas. Pagājušajā mēnesī Rizo Karpas ciematā Kiprā notika pārkāpums par kristiešu tiesībām. Kā jūs zināt, Kipras republika šobrīd eh, ir un 36 gadus ir, ir bijusi Turcijas okupācijā. Okup Turcijas okupācijas rīcība, iebrukot baznīcā un piespiežot cilvēkus pārtraukt dievkalpojumu un padzinot viņus, ir nepieņēmama. Šobrīd ANO pēta šo incidentu, bet kamēr mēs runājam par situāciju valstīs, kas ir atrodas ārpus Eiropas Savienības un kristiešu brīvības, gribētu atgādināt šim parlamentam, ka mums ir vispirms jāatrisina problēmas mūsu pašu savienībā. Mēs nevaram pieļaut nekādu diskrimināciju, ja mēs vēlamies, lai mums ticētu plašākā kontekstā, vispirms ir jārisina savas problēmas. Paldies! Kornelis Dijongs, lūdzu, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Augstā pārstāvs kundze. Reliģijas brīvība aizsargā ticību un um, arī attīstu attieksmi pret dzīvi. Arī šīs te attieksmes var savstarpēji sadurties. Un uh, te var būt. Uh, tiesību pārkāpumi. Ir jāaizsargā visi cilvēki, kas īsteno kaut kādu ticību. Un uh, tas ir ne tikai tāpēc, ka viņi ir kristieši, bet arī tāpēc, ka daudzās valstīs kristieši tiek diskriminēti. Es būtu teikusi tieši to pašu, ja mēs runātu par kādu citu reliģiju. Ir nepieciešams izteikt lielu atbalstu un Nīderlandes diplomāti ir uzsvēruši, ka ir nepieciešams īstenot dažādus centienus un būt ar izpratni pret dažādiem saspīlējumiem. Es ļoti ceru, Aštons kundze, ka jums būs pietiekami daudz darbinieku, kas nodarbotos ar šiem jautājumiem, pārtrauc runātāju. Un tagad Burgezijo kungs. Uh, godātie kungi, ir tāds vārds, kas ir tabū kri, krist, kristof, kristofobija vai bēls no kristiešiem. Dažādos kontinentos notiek vēršanās pret kristiešiem. Mums ir jāatver acis un jāsūt savus vēstījumus. Piemēram, ko jūs sagaidījāt no, ko mēs sagaidījām no Lēdijas Eštonas? Mēs sagaidījām, uh, pirms pāris dienām. Konkrēti, ko tas iespēja? Bet pāvests iestājās par to, ka šāda veida uzbrukumi ir uzbrukumi pret Jēzu Kristu un pieprasīja, lai kristiešu situācija Eģiptē tiek izmeklēta. Eģiptē oficiāli ir mērena valsts, bet e, šeit mēs nevaram runāt par pamatiesībām un cilvēktiesībām. Kristieši nevar ieņemt e, amatus valsts civildienestā un mums ir jāizprotas kristietiskā sūtība. Paldies, Borgēzija kungam tagad kā nākamā Nākamais Majors Orē jau divas minūtes. Priekšsēdētāja kungs. Uh, nesen Irākā un Eģiptē pret kristiešiem vēstie uzbrukumi norāda uz divām traģēdijām attiecībā uz Eiropu, lai gan tās ir dažādas traģēdijas. Pirmkārt, traģēdijas uh, saistībā ar pašiem notikumiem, apmēru un cilvēku dzīvēm, bet tā mēs varam redzēt arī traģēdiju, cik bieži Mm, e, šādi gadījumi mūsu sabiedrībā paliek nepamati, nepamanīti. Tas veids, kādā mēs reaģējam, bieži rada situāciju, kad mēdīji attiecas pret notikumiem, it kā pret lietām, kuras notiek kaut kur ārpus un ar mūs nebūtu saistītas nekādā veidā, it kā runa būtu par tālām ārzemēm, lai gan būtībā šie atentāti no, ir vērsti pret Eiropas civilizācijas sirdi. Mūsu uzdevums ir radīt apziņu e, par atentātu apmēru e, pret kristiešiem katrā no konkrētajām vietām. Eiropas institūcijām ir nepieciešams ne tikai nosodīt šos notikumus, bet eh, ķerties pie reāliem pasākumiem. Es domāju par diviem pasākumiem. Pirmkārt, mums būtu jāparūpējas par to, lai mūsu mēdīji biežāk atspoguļotu šādas traģēdijas. Otrakārt, Eiropas institūcijām ir jādod par sevi dzirdētajās vietās, kur traģēdijas ir notikušas. Un viceprezidentas kundze, es gribētu teikt, ka Eiropas komisijai un jums pašai eh, iz, ir jāizvirza priekšplānā upuru vārds un loma, ir jārunā par upuriem. Eh, mums Eiropas institūcijās ir jāpārstāv šie te upuri. Mums ir jāsagatavo apmaiņas programmas, materiālā pabalsta programmas un citi palīdzības pasākumi, jo kurš tad, ja ne mēs, palīdzēsim eh, pārstāvēt viņu tiesības? Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad Maro Nikolas viena minūte. Proedri. Ως σοσιαλιστές πιστεύουμε στα ανθρώπινα δικαιώματα. Paldies, priekšsēdētāji. Kā sociālisti mēs eh, ticam cilvēktiesībām, ir tīpaši ticības tiesībām uz ticību, kā sacīja Svobodas kungs. Mēs esam ieinteresēti ne tikai, ja, lai tiktu aizstāvēt kristiešu tiesības, bet visu ticīgo tiesības. Ikvienam ir jādod iespēju piekopt to reliģiju, kam viņš tic. Un ir būtiski, lai būtu sapratne attiecībā uz visām reliģijām, uz jebkuru ticību, kādu piekopj iedzīvotāji. Personisku apsvērumu dēļ es gribētu runāt par uh, notikumu Kiprā. Uh, baznīcā, kur desmitiem gadu ir, notiku, ir tikuši svinēti Ziemassvētki. Turcijas okupācijas spēki ieradās un pārtrauca ceremoniju, un vēl ļaunāk. Viņi padzina ticīgos no baznīcas un piespied mācītāju atstāt baznīcu, un tas ļoti skaidri parāda, ka, diemžēl, uh, tādas lietas joprojām notiek. Un tas mums dod uzdevumu risināt šādu problēmas Eiropas Savienībā. Un tagad trīs skundz lūdzu. Paldies, priekš... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Barbariskais atentāts 31. Eh, decembrī Aleksandrijā būtībā turpina eh, veselu atentātu rindu, kas daudzās pasaules eh, daļās Irākā, Paraks, Pakistānā, Nigērijā un nesen arī Eģiptē vēsti pret kristiešiem. Tā ir vajāšana. Un it īpaši vislielākie upuri ir paši kristieši. Kristiano, eh, kristianofobijas akti ir realitāte. Mums Eiropas Savienībai ir jāpalīdz uh, Galu galā mums ir jāpalīdz aizsargāt 12 miljonus cilvēkus. Viņiem ir nepieciešams e, cits dzīves stils nekā izvēlēties e, tikai verdzību vai koferi. E, nav jau runa par to, ka mēs runājam, kura reliģija labāka, bet ir svarīgi cīnīties pret islama fundamentālisti, kuriem vēršas pret cilvēkiem un vērtībām. Mēs vēlamies, ja jūs, Eštānes kundze, ārlietu ārlietu ministru samitā mēneša beigās atrastu atbildi uh, par situāciju austrumos, es domāju, ka būtu pareizi izdarīt spiedienu uh, kaut vai caur asociācijas nolīgumiem ar šīm valstīm. Mums ir jāicina valdības atrast vainīgos un liktiem uh, saņemt sodu. Ticības brīvībai ir jākļūst par realitāti. Katrs individs var izvēlēties ticēt vai neticēt. Tā ir brīvība, tā pastāv. Un ja šī brīvība nav atļauta, tad arī ir apdraudētas visas pārējās brīvības. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad porēpas kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Uh. Vismaz 75% no visas pasaules vajāšanu gadījumi attiecas uz kristiešiem. Uh, Un mēs nedrīkstam palikt, pa, ieņemt pasīvu pozīciju. Šodien ir runa ne tikai par to, vai Eiropa iesaistās cīņā par brīvi, reliģijas brīvību visā pasaulē, bet ir runa arī par to, ka mums kopīgi jāizvērtē, kādus instrumentus varētu izmantot Eiropas Savienība, lai turpmāk ierobežotu šādus gadījumus. Ko mēs varam darīt? Es domāju, pirmkārt mums ir jārūpējas par to, lai reliģijas brīvība eh, tiktu ietverta kā viens no svarīgākajiem Eiropas ārpolitikas jautājumiem. Tas nozīmē, ja mēs parakstām līgumus, nolīgumus ar citām valstīm, tajās ir jāparedz klauzulas, kas padara uh, vajāšanu reliģijas dēļ par neiespējamu. Otrkārt, varbūt mums, mums vajadzētu nodibināt Eiropas monitoringa vai kontroles centru šādiem pār, pārkāpumiem. Tas mums palīdzētu nodrošināt ātru informācijas apmaiņu un reakciju. Un un mēs nedrīkstam pieļaut dubultu morāli un dubultus standartus. Mēs uzņemam migrantus no visas pasaules, mēs viņiem atļaujam uh, veikt savus reliģiskos rituālus pie mums, bet mēs reti, kad atgādinām, kā klājas kristiešiem viņu valstīs, valstīs, kurās Bībeles uh, atrašanās mājās vien draud ar cietumsodu, valstīs, kurās kristietība uh, nav, ir tabū. Šodien ir pienācis laiks, lai atgādinātu tu par kristiešu tiesībām visā pasaulē. Šodien ir pienācis laiks pieprasīt brīvību kristiešiem un citām reliģijām, lai beidzot piestātos reliģijas brīvība. Paldies, un tagad vārds Mijan Monakungam, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šīs debatas ir ļoti svarīgas, it īpaši ņemot vērā pēdējā laika uzbrukumus uz kristie, kristiešiem, reliģiskai brīvībai un viņu dzīvībai. Tas, kas notika Pakistānā, Lībijā un uh, Ēģiptē, uh, cilvēktiesību deklarācijas 18. pāns runā par reliģijas brīvību. Uh, bet, diemžēl, te ir runa par tiesībām, kas gandrīz vai netiek nekur ievērotas. Kristietība var cilvēkiem maksāt dzīvi. Eštonas kundze, Eiropa ir enerģiski jāizstāv tiesības uz reliģijas brīvību, ietverot to ārpolitikā. It īpaši tas attiecas uz kristiešiem, kuri pat labam ir pakļauti vislielākajām vajāšanām. Visiem uh, reģioniem ir jāliek pārtraukt šos iz, uzbrukumus un sodīt vainīgos. Eiropas identitāte ir brīvība, arī dzen reliģijas brīvība. Tā ir cilvēktiesību kodola elements. Šis ceļš Eštonas kundze ir ceļš uz mieru, kā to teica pāvests Benedikts 16. 1. janvārī. Bez tam kristietība spēlē nopie, svarīgu lomu Eiropas kri, e, identitātes radīšanā. Tāpēc būtu ļoti skumīgi un paradoxāli, ja Eiropas eh, Savienība neiestātos par visu kristiešu tiesībām visā pasaulē. Eiropas parlamenta rezolūcija pieprasa lielāku aizsardzību kristiešiem un viņu reliģiskai brīvībai. Nākamajā Eiropadomē Valstu un valdību vadītājiem ir jāizsaka savs viedoklis par šīm tēmām, kā to pieprasīja prezidents Sarkozī. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad viena minūte repokungs. Un, augstā pārstāvis kundze. Uh, Mm, ticamība ārpolitikā mm, tiek eh, mērīta pēc eh, Eiropa, pēc tā, kā Eiropa ievēro un turas eh, pie pamatiesībām, tiesiskums un visas pārējās brīvības. Situācija Eģiptē, šariāts un vispārējais no tā visvairāk cieši kopti. Ir nepieciešams Eiropā dialogs starp musulmaņiem un kristiešiem un ir nepieciešama tāda ideoloģija, kas saistās ar apskaidrotu pozīciju, apgaismotu pozīciju reliģijas lietās. Miera kustības ir e, arī reliģijā ļoti nozīmīgas. Mēs nedrīkstam pielaist uh, to, ka teroristi izmanto reliģiju kā barbariskas pozīcijas politiku. Paldies! Žabraukungs, viena minūte. Saskaņā ar uh, reliģiskās vajāšanas apkarošanas organizācijai teikt, ka katru dienu vairāk nekā 200 uh, tūkstoši kristiešu cieš no vajāšanas. 170 tūkstoši cilvēku ir gājuši bojā tikai tāpēc, ka viņi ir kristieši, un tas ir saskaņā ar uh, tās organizācijas um, paziņojumu, kas um, novēro, kas cīnās pret um, kristiešu vajāšanu. Mums tas ir jāsaprot šajā te parlamentā. Situācija Islāma valstīs ir ārkārtīgi nopietna, jo pret kristiešiem tur izturs kā pret otrās šķirs pilsoņiem. Uh, Un Eiropa ne tikai tāpēc, ka tajā ir kristīgas saknes, nedrīkst pieļaut šādu situāciju. Mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, ka cilvēki mirst tikai tādēļ, ka viņi piekop citu ticību un tic citam dievam. Eiropas Savienība nav pietiekami stingra un tā ne, nepietiekami ātri rīkojas attiecībā uz kristiešu vajāšanu, un šim jautājumam būtu jākļūst par argumentu attiecībā starp Eiropas Savienību un valstīs, kur šāda vajāšana notiek. Eiropas parlamentam ir jāpadara Baronis Aštonu par atbildīgu, lai viņi uzņemtos atbildību un stingrāk iestātos pret šādiem pasākumiem. Paldies! Un tagad nākamais runātājs Mičelkungs. Pusotra minūte. Priekšsēdētāji, Es atvainojos, es nedzirdēju, ka jūs nosaucāt manu vārdu. Pirmkārt, es gribēju teikt, ka es, eh, man eh, ir ļoti liels prieks, ka mēs šodien debatējam par šo jautājumu, es pilnībā atbalstu rezolūciju. Es domāju, ka tas ir kā dusošs mils, kas grasās pamosties. Uh, vērsties pret kristiešiem, un eh, ja tas tā notiktu attiecībā uz musulmaņiem vai eh, ebrejiem, tad es būtu tikpat nobežījies. Vienotība un daudzveidība. Tas ir mūsu sauklis. Kiprā Turcijas valdība un tās pārstāvi uzskata par pieņemam pieprasīt kristiešiem iesniegt atļauju, lūgt atļauju piekopt savu ticību, vai Turcijas pārstāvis Eiropas Savienībā ir ticis izsaukts par to atbildēt, un ja ne, tad kāpēc nē? Es gribētu atbalstīt tos musulmaņus, kas ir atbalstījuši kristiešus, un eh, te mēs iestājāmies par kristiešiem un tiem, kas, kam tika uzbrukts. Es nevaru pieņemt vēršanos pret cilvēkiem viņu reliģiskās pārliecības dēļ. Uh, Šīs debats ir par kristiešiem. Pārāk daudz cilvēki sagaida, ka kristieši pieņems eh, citu reliģiju pārstāvs. Ir nepieciešams beidzot sākt savstarpēji cienīt citam citu. Es eh, atbalstu arī tos, kas, ir, eh, kas pārstāv citu ticību vai netic nekam. Ir pienācis laiks parādīt ticību, parādīt cieņu arī pret tiem, kas pieko kristietību, un tas parādīs mūs kā vienots. Paldies! Paldies Mičel kungam! Un tagad es došu vārdu Kopas kundzei vienu minūtu, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Mēs redzam aizvien vairāk reliģi, reliģiskus konflikts visā pasaulē. Un tas ir ļoti satraucoši. Reliģiskās brīvības pārkāpšana ir starptautisko cilvēktiesību pārkāpums. Uh, kristīgās ticības, dievkalpojuma aizliekšana, ceremoniju aizliekšana Kiprā un uzbrukumi Aleksandrijā. Tie ir tikai divi simptomi, kas parāda, kā sāsinās savstarpējais naids starp reliģijām. Tas ir vēl viens piemērs par to, kāds naids pastāv dažādos reģionos, kas nebūtu nav tik tālu no Eiropas Savienības. Eiropas Savienībai ir jāizmanto dažādi instrumenti, mm, kas palīdzētu aizsargāt tik vien ticīgā tiesības, un šim vēstījumam būtu jābūt gan stingram, prot, ka Eiropas Savienība iestājas pret reliģisko naidu. Es gribētu jūs lūgt noteikt to par vienu no savām prioritātēm. Un visbeidzot, Eiropa padoms un komisijas līmenī nebūtu slikti, ja reliģiskās brīvības aizsardzību tiktu uzskatīt par vienu no sarunu tēmām ar uh, trešajām valstīm. Petrovska kungs, paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Eiropas identitāte ir vienmēr bijusi saistīta ar kristietību. Kristietība bija Eiropas Savienības vērtību pamatā. Eiropas Savienība nevar pasīvi noraudzīties tad, kad tiek vajāti kristieši. Kristieši ir minoritāte Āzijā un Islāma valstīs, un tur kristieši nepārtraukti ir apdraudēti un viņiem draud vajāšana arī bērni mirst šādu veidu vardarbības aktos. Mūsu rīcībā ir vairāki instrumenti, uh, kas mums dod iespēju novērst šādus vardarbības aktus. Eiropas Savienībai vajadzētu nosodīt šādu veidu vardarbību, un visefektīvākais rīks šajā ziņā būtu iekļaut klauzulas mūsu nolīgumos ar šīm valstīm. Klauzulu, kas uh, uzlikt par pienākumu šīm valstīm sniegt, teiksim, cienīt reliģiskās minoritātes. Paldies, nākamajā runātāja ir Pakas kundze. Paldies. Mums ir 2009. 2009. gadā Eiropā vienojāmies par starpkultūru dialogu ar musulmaņiem, pareisticīgie ar katoļiem un protestantiem, un mēs mēģinājām savā kopienā radīt vairāk lielāku uzticību. Protams, ka um, arī mums ir nepieciešams savs viedoklis, mums ir jābūt drosmei to izteikt. Dažreiz mums tā trūkst, un pat laban arī, kad es lasu un dzirdu, kad Eiropas komisija ir izdevusi um, preju kalendāru, kurā ir visas uh, reliģiskās svētku dienas tikai ne kristiešu, tad es varu teikt, uh, ka uh, mēs uh, varam iedrošināt ar to, to tikai tālāk rīkoties tāpat kā līdz šim tos, kuri ir darbojušies tā kā darbojās eģiptieši un citur. Mums ir nepieciešams palīdzēt kristiešiem. Lielākajā daļā šo e, tādu valstu kā Palestīnā, Eģiptē, e, viņi dzīvo valstīs, kur, no kurienes nāk kristietība, un mēs nevaram pieļaut, ka šos cilvēkus no dzimtenes padzen. Viņi galu galā nav minoritāte, bet gan ir palestīnieši un eģiptieši, tāpat kā visi šo valstu valstu iedzīvotāji. Viņi grib dzīvot, bet viņiem pat eh, dzīve tiek padarīta arvien grūtāka. Mums viņi ir jāatbalsta un jārīkojas, eh, iekļaujot visos līgumos ar eh, attiecīgajām valstīm klauzulu par reliģijas brīvības nodrošināšanu. Mums ir jārūpējas par to, lai nevienam nevajadzētu reliģisku iemeslu dēļ atstāt savu valsti. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad vārds Omenai Rūtenai. Lūdzu. Paldies! Ja es parāgos uz, uz uh, to, kas ir noticis Bagdādē un Aleksandrijā, kaut kā rodas sajūta, ka pirms, uh, ka mēs atrodamies um, laika posmā pirms kādiem 500 gadiem, kad uh, katoļi un uh, musulmaņi cīnījās cits pret citu, un kaut kā tas neiedars Eiropas sabiedrībā. Es atvainojos protestantiem. Bet uh, tas tikai ļoti skaidri pauž to, kas notiek dažādās valsts, daudzās valstīs. Līdz ar to Eiropas Savienībai šī starpkultūra dialoga ietvaros un tāpat arī to brīvību ietvaros, ko mēs esam noteikuši paši sev, ir jāraugās, lai mūsu līgumos Ikvienā dalībvalstī, ikvienā valstī, ar kuru mēs sadarbojamies, tirdzniecības jomā tas uh, attiecas gan uz uh, Turciju, gan uz uh, jebkuru paziņojumu par jebkuru valsti, mums ir jāatsauc arī uz ticības brīvību. Un šīs brīvības ir jāievēro savstarpēji. Tāpat, ja ir runa par musulmaņiem, tad uh, ir jāraugās, lai būtu vienlīdzība un līdzsvars uh, šobrīd. Ir ārkārtīgi grūta, mm, sarežģīta situācija. Eštons kundze, mans jautājums ir tāds. Jums kopā ar uh, savu dienestu vajadzētu raudzīties, lai ar uh, ikvienu valsti, ar ko mums ir sakari, uh, būtu arī kaut kāda vienošanās par ticības brīvību. Un es esmu pārliecināta, ka, kas attiecas uz Eiropas parlamentu, jūs atradīsiet atbalstu mūsu vidū. Paldies, un tagad Teohāras kundze lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Kristiešu vajāšanu un slepkavības tuvējos austrumos ir uh, bieži vien teroristu roku darbs. Mm, bet runājot par uh, Kīpras okupētās daļas mm, notikumiem, uh, tad tur ir jārunā par um, okupācijas spēku darbību. Ziemeļkipras vēstnieks Briselē sacīja, ka pateicoties Turcijas okupācijas armijai kas atzīst, ka dievkalp, ka, ka tika pārkāpts dievkalpojums tādēļ, ka šie te kristieši nebija lūguši atļauju noturēt šādu dievkalpojumu. Arstāns kundze kopš kura laika dievkalpojumu noturēšanai ir nepieciešams lūgt atļauju, un kā jūs varat pieļaut, ka valstī, kas vēlas pievienoties Eiropas Savienībai, kas tādā veidā pārkāpja Eiropas Savienības tiesības. Mikulāši kungs, priekšsēdētāji kungs, paldies. Barons Eštoni. Es gribētu aicināt visus šajā jautājumā, kur ir vienkārši nepieņēmami uh, tas, ka kristieši eh, tuvējos austrumos joprojām cieši no šādiem uzbrukumiem Ēģiptē, Nigērijā un Pakistānā. Tās ir tās valstis, kur eh, jau gadsimtiem ilgi dzīvojuši arī kristieši. Un ir nosodāmi, ka islāma garīdznieki daudzās valstīs atbalsta šāds pret kristietību vērstus pasākums. Ziemeļirākā ir Cilvēki baidījās izrotāt savus mājas uz Ziemassvētkiem, un uh, Bagdādē tika nogalināti 52 cilvēki. Mēs nesen tikāmies parlam Eiropas parlamentā ar biskupiem no Irākas, un viņi mums apliecināja, ka viņiem ir nepieciešams mūsu atbalsts un visu starptautiskā sabiedrības atbalsts. Uh, lai garantētu, ka ticības brīvība nekļūst par iemeslu kādu cilvēku nogalināšanai. Tāpat ir jārunā par Turciju, kas cenšas integrēties Eiropas Savienībā, bet tajā pašā laikā aizliedz veidot kristīgās kopienas un draudzes. Mēs atļaujam šeit um, praktizēt reliģiskajām minoritātēm, bet šis uh, te nav savstarpējumības. Uh, Es gribētu uzdot jautājumu, vai mums nevajadzētu izveidot grupu kristiešu aizsardzībai pasaulē. Paldies Mikulaši kungam un tagad Stašnī kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, augstā komisāra. Ir ļoti satraucoši redzēt, ka aizvien vairāk notiek dažādi ļaunu uzbrukumi kristiešiem un to kopienām. Tie Par šiem uzbrukumiem pamatā ir atbildīgi fanātiski islāma ekstrēmisti. Tas ir jāpārtrauc, tas ir jāizbeidz Eiropas Savienībai un tās institūcijām, tā skaitā šim parlamentam, priekšsādātāja kungs, ir jāizdara lielāks spiediens uz to valstu valdībām, kur notiek šādi uzbrukumi, ir tīpaši tām valstīm, kur valsts ir um, īstenot tādu vāju politiku vai neievērošu, ka šādi incidenti ir notikuši. Šeit mēs augstu vērtējam ikvienu dzīvību, mēs smags, mēs bargi sodam ikvienu, kurš ir vērsies par kādu dzīvību, un uh, tā skaitā pret uh, tādiem noziegumiem, kurus ir motivējis naids. Priekšstādātāji mums ir jāaizsargā valstis Mums ir jāaizsargā cilvēku un jāpanāk, lai bargi so, tiktu sodīti šādu noziegumu īstenotāji. Ja nekas nemainīsies, tad būs šādu uzbrukumu aizvien vairāk un viss civilizētā pasaule, visai civilizētajai pasaulē ir jāpievērš uzmanība šiem notikumiem. Paldies, un tagad es sājienas kundze pusotru minūti. Ja puhemies, arvoisa komisari, miten... Komisārs kundze. Statiski, e, statistiski izklausās ļoti skumji, ja 75% no cilvēkiem, kuri tiek noslapkavoti reliģisko iemeslu dēļ, ir kristieši. Katru dienu viņi tiek vajāti. Ir īpaši e, raizes vieša e, situācija tuvajos austrumos - Irāka, Eģipte un Sīrija. Tās ir valstis, kur dievkalpojumu laikā ir gājuši bojā daudzi cilvēki cilvēki, tostarp arī bērni. Eh, ekonomikas attīstība Azijas valstīs tomēr uh, ietver sevi arī cilvēktiesību pārkāpumus, piemēram, Ķīnā un Indijā. Ir jāsaprot, ka Eiropas Savienība un dalība valstis, tiemžēl, piever acis tirsniecības attiecību dēļ. Eh, vienlaicīgi Eiropas Savienība varētu darīt vairāk kristiešu labad un reliģijas brīvības labad visā pasaulē pasaulē, kaut vai ievietojot katrā no līgumiem ar trešajām valstīm par klauzulai saistībā ar reliģijas brīvību. Tāpēc mans jautājums augstai pārstāvēji, vai mums vajadzētu turpmāk piemērot šādu praksi parakstot līgumus. Mēs pat labam zaudējam savas vērtības, noliekot reliģiju kā kaut ko ļoti privātu. Ir dialogs par krustiem Itālijā, eh, Pakas kundze pieminēja komisijas kalendāru, kur kristīgas eh, svinam dienas nav pat pieminētas. Tā ir situācija, kur ir jārunā par visu cilvēku pārliecību. Paldies! Un tagad Ungurianu nākamais runāta, runātājs. Paldies priekšsēdētāji. Kristiešu liktenis tuvajos austrumos un ziemeļ Āfrikā nav nekāds negadījums. Tās ir, tie ir koordinēti uzbrukumi. Tas ir, eh, klas, tā ir klasiska masu vajāšana. Kristiešus apdraud, izraida, nogalina ar skaidru mērķi. Uh, reliģis, eh, tātad kā reliģiskus pretiniekus un mēs šeit kāpjamies atpakaļ, lai visu laiku ļoti uh, toleranti izturētos pret musulmaņiem, neaizskartu viņu jūtas. Bet e, uh, tos austrumus lēnā garā iztīra no kristiešiem. Šeit nav runa par skaitļiem, šeit ir runa par identitāti. Arī tiem mūsu vidū, kas netic, arī tiem kristietībai vajadzētu būt kaut kam vairāk kā uh, aizmirsta eksotiska sekta. Mēs esam tiesīgi ticēt vai neticēt, taču mēs nedrīkstam skatīties, kā mūsu brīvības mīda kājām. Šāda pieeja nozīmē, ka mums ir reliģiskā brīvība jāpārvērš par priekšnoteikumu attiecībās ar trešajām valstīm un tas ir jāieraksta likumā, un tam ir jākļūst par augstās pārstāvis mandāta sastāvdaļu. Paldies, Ungurēnu kungs, un tālāk vārds Kēlama kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Augstās pārstāvis kundze šajā situācijā nosodījumi un paziņojumi varbūt ir nepietiekami. Uzbrukumi kristiešu sabiedrībām un kopienām ir ievērojami pieauguši īpaši Ziemeļāfrikā un tuvajos austrumos, un ir grūti atrast kādu valsti, kurā kristiešu kā minoritāte varētu mierīgi dzīvot un brīvi piekopt savu ticību. Cilvēki, kas nesen pārgājuši kristietībā, uh, viņu dzīvība ir apdraudēta. Taču par jaunām minoritātēm mēs nerunājam. Kristieši ir tradicionāli dzīvojuši gadu simtiem pat tūkstošiem šajās teritorijās, taču viņus arvien vairāk spiež atstāt savus sen apdzīvotās vietas, viņi kļūst par bēgļiem paši savā zemē. Piemēram, Irākā tas tā ir. Tādēļ Eiropas Savienībai ir jāformulē savu stratēģiju par reliģijas brīvību un jāizvērš konkrēti pasākumi pret tām valstīm, kuras ar nolūku eh, neaizsargā reliģiskās minoritātes. Es gribētu pieminēt majora Orehas ideju par to, ka vajadzētu sastādīt upuru sārakstu ar kuriem ārējās rīcības dienestam būtu aktīvi jākontaktējas. Šeit mēs nevēršam vienu uh, reliģiju pret otru. Mēs šeit runājam par uh, iespēju līdztiesību. Taču vajadzētu būt Aleksandrijā tikpat viegli uzcelt uh, uh kristīgu baznīcu, kā mums šeit Briselē. Paldies, Kēlama kungs, un tālāk būs Tilkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Uzbrukumi kristiešiem minētajās valstīs ir jānosoda, un, protams, ka mūsu pienākums ir reaģēt, bet es gribētu uzdot jautājumu. Ja mēs neaizstāvēsim kristiešus, ja mēs neaizsargāsim kristietības šūpuli, kurš tad to darīs mūsu vietā? Taču mums ir jābūt ļoti prātīgiem un uzmanīgiem musulmaņu kopienas nevajadzētu radikalizēt, mums nevajadzētu to kaut kādā veidā izraisīt. Mums jābūt ļoti nu, uzmanīgiem, nevajadzētu visus musulmaņus uzskatīt par uh, teroristiem, tikai daži ir radikāļi un tendēti uz terorismu. Musulmaņiem visā pasaulē vajadzētu nosodīt, skaļāk nosodīt uh, ekstrēmismu. Viņiem vajadzētu norobežoties uh, no šiem te uh, vardarbības aktiem. Tāpat laikā mums vajadzētu vērsties pie to valstu varas iestādēm, kurās kristiešus vajā, un pieprasīt, lai tiktu nodrošināt atbilstoši kristīgās minoritātes drošības nodrošināšanu. Mēs nedrīkstam arī zaudēt savu veselo saprātu, kā Mahatma Gandijs teica, ka ja mēs uh, rīkosimies acis pret aci, zobu pret zobu, paliksim visi bezzobaini un akli. Uh, kas īnīkums nākamais? Paldies priekšsēdētāji. Praktiski man kolēģi jau ir minējuši visu. Viņi runāja Eh, par konkrētām lietām un par vispārīgo, un tādēļ esmu pēdējais runātājs sarakstā. Vēlētos varbūt piebilst lietas, kuras netika minētas. Es atceros Jāni Pāvilu II, kurš ļoti efektīvi eh, cīnījās par to, lai sagrūtu Berlīnas mūris. Un viņš sacīja, ka nākotnes civilizācija ir dzīvības un reliģiskas brīvības civilizācija. Es atceros arī bijušo Florences mēru, un kurš ir daudz strādājis pie uh, reliģiskās brīvības jautājumiem. Uh, Un viņš sacīs, ka pats galvenais ir cilvēks. Visa centrā ir cilvēks un Eiropas civilizācijai cilvēks ir pats galvenais. Cilvēks ir runāt spējīgs un spējīgs uzturēt dialogu ar Dievu. Faktiski noliedzot kādu reliģiju, mēs noliedzam pašu cilvēku. Un es uzticos augstajai pārstāvē par to, ka viņa uh, mūsu e, idejas iestrādās konkrētos pasākumos. Mūsu saknes ir kristietībā un mūsu vēlme ir aizstāvēt cilvēktiesības vispirmām e, kārtām. Tālāk seko brīvā mikrofona procedūra. Man ir neliela problēma, saka priekšsēdētājs, jo vairāk kā 25 runātāji ir pieteikšies, bet mums ir tikai 5 minūtes laika, un tātad acīm redzot ne visi varēs izteikties. Es centīšos sadalīt laiku pēc iespējas vienmērīgāk un taisnīgāk, taču, diemžēl, visi uh, nevarēs izteikties. Vispirms, kā pirmajam dodu vārdu Alam kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es aprobežošos ar vienu lūgumu Eštāns kundzei. Uh, Lūdzu, iekļaujiet savā darba kārtībā, savās sarunās ar Ēģipti konkrētu pieprasījumu. Mēs aicinām Ēģiptes varas iestādes no oficiāliem dokumentiem, no pasēm un citiem uh, oficiāliem dokumentiem Ēģiptē izņemt norādi uz ticību, jo kristiešus Eģiptē diskriminē, tikko viņi uzrāda savus dokumentus, jo viņa uh, personas dokumentos parādās šis ieraksts, ka viņš ir kristietis. Un diskriminācija pēc, pret kristiešiem ir institucionalizēta. Tas ir konkrēts priekšlikums un tas ir jārealizē. Un es domāju, ka tas padarīs kristiešiem dzīve Eģiptē vieglāku, jo viņiem nevajadzēs cīnīties pret šāda veida diskrimināciju. Now, Madam Papadopoulou for one minute. Papadopoulou kundze, priekšsēdētāji. Eiropas cilvēktiesību hārtas trešais un devītais pants vēršas pret uh, reliģisko eh, izpau, pret, eh, vēršanos pret kaut kādām reliģiskās ticības izpausmēm. Un, ja mēs runājam par attiecībām starp Turciju un Grieķiju, diemžēl 30 pēdējos 36 gados Turcija, kas ir kandidāta valsts, iznīcina Kiprā reliģiskos monumentus, uh, pārbūvē kristīgās baznīcas par staļiem un mošajām, iejaucas uh, dievkalpojumos, pārtrauc tos. Turcija ir jānosoda par eh, reliģiska rakstura noziegumiem, ko tā veic Eiropas Savienības teritorijā. Kristieši Kiprā tiek apdraudzēti. Paldies, un tagad Ainas Gonz lūdzu. Godātā viceprezidentes kundze, šodien mēs runājam par rezolūcijas priekšlikumu par kristīgās pasaules situāciju saistībā ar reliģijas brīvību. Eiropas parlaments iestājas par pamatbrīvībām visā pasaulē. Mēs liberāļi esam vadošais spēks šajā ziņā un ar to mēs atšķiramies no konservatīvajiem, kuri koncentrējas uz kristiešu situāciju. Nav jau runa par kristiešu situāciju vien, bet gan liberāļu skatījumā ir runa par reliģiju reliģijas brīvību. Ar to es domāju visas pasaules reliģijas visā pasaulē. Ir runa par reliģisko minoritāšu aizsardzību un katras valsts pienākumu aizsargāt eh, reliģisko minoritāti. Arī mums Eiropā ir minoritātes. Es esmu berlīniete, tā kā bija bijušais eh, Vāc federālās bankas banķieris, kurš sakai, sakairināja atmosfēru. Viena gada laikā notika seši uzbrukumi. Eh, laimīgā kārtā bez upuriem. Mēs tiecamies kā valsts aizsargāt reliģiskās iestādes, tāpat kā arī eh, tas ir jaunas tendences citur. Protams, ka es nevaru e, nolikt policistu pie katras baznīcas vai mošajas, tāpēc man ir ļoti žēl, ka katrā, e, daudzās valstīs e, ir grūtības arī ar ebreju E, iestādēm. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai politiķi uzņemtos atbildību par noskaņojumu pret reliģiskām minoritātēm, lai palīdzētu radīt atvērtu noskaņojumu pret visām reliģijām. Nu, aina minūte. Bija tikai viena minūte, nevis pusotra. Tā nāk, kungs, lūdzu. Tad, kad man pirmoreiz pirms 11 gadiem ievēlēja šajā parlamentā, tad uh, tas tika uzskatīts par tādu ekscentrisku rīcību. Un, ka es bieži vien um, runāju par kristiešu vajāšanu islāmu un komunistiskā pasaulē. Un tas tā nav beidzies, un tāpēc es priecājos, ka šodien uh, pat daži agresīvākie spēki šajā te parlamentā ir pamodušies un sākuši runāt par eh, kristiešu kopienām, piemēram, Irākā, kur es esmu patrons apvienotajā karalistē un eh, koptu kristiešiem Ēģiptē. Pagājušajā nedēļā es tikos uh, ar koptu kristiešiem Londonā, un mēs aicinājām izdarīt spiedienu uz Eģiptu, lai tā aizsargātu savus iedzīvotājus. Šodien es aicinu jūs, Baronis Ashton, kā augsto pārstāvu Eiropas Savienības vārdā, rīkoties tāpat. Paldies! Paldies! Salabrākas kungs, lūdzu! Paldies priekšsēdētāji! Pirms kādu laiku es lasīju rakstu, kurā bija runāts par monologu starp dažiem cilvēkiem, un tā ir problēma mūsu sabiedrībā. Bieži vien mēs visi runājam, mums ir daudz dažādu ideju, bet mēs ieklausāmies tikai paši sevī. Tā ir tā problēma ar fanātismu islām pasaulē, kas, piemēram, ir sev ļoti labi parādījusi Eģiptē un arī daudz kur citur kopš 20. gadsimta sākuma līdz pat mūsdienām. Tad, kad kristieši, kas sastāda 20% no visiem iedzīvotājiem tuvējos austrumos, ir gājuši mazumā. Mēs esam daudz domājuši par islāmismu. Ir baznīcas uh, Lībijā un daudz viet citur. Bet mēs īsti neapzināmies, kas var notikt. Aštons kundze, es gribētu, lai jūs uzņemtos iniciatīvu situācijas normalizēšanā, lai jūs cīnītos pret reliģisko fanātismu, pret kristietību un musulmanismu. Obermajer kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Uh, koptu bīskaps Daniels uh, prasiet izveidot kristīgo savienību uh, ņemot vērā kampaņu pret mušajām un ņemot vērā asinspirta Ziemassvētku mesē. Organizācija Open Doors eh, savā indeksā uzrāda 50 valstis, kurās kristieši tiek vajāti arī pagad. tagad. Ja mēs šodien esam satriekti, tad eh, es domāju, ka nav ko brīnīties, jo zivs sāk pūt no galvas. Ja mēs Eiropas Savienībā noliedzam sevi izdodot kalendāru, kurā 21 eh, tūkstoši tūkstotim Eiropas skolu, kurā neparādās neviena no kristīgajām svētku dienām, bet toties ir islāmu, siku un eh, hindusu uh, svētki, tad tā ir sevis noliekšana. Mums ir jābūt drosmei un taisnai pozīcijai, un mums nevajag iecietību neiecietības apstākļos. Paldies, Obermājer kungs, Zaborskas kundze, tagad lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Eštāns kundze, Eiropas Savienība nedrīkst turpināt klusēt pēc tam, kad kristieši tiek, ir tikuši nogalināti un padzīti no savām mājām. Es domāju, ka kristiešu aizsardzība no Eiropas Savienības puses ir pārāk vāja. Es domāju, ka šāda ideoloģija ir pliķis sejām ticības brīvībai. kristiešiem ir jāgūst lielāka aizsardzība. Dažiem mūsu kolēģiem ir bijušas problēmas ar uh, ticības um, apliecinājumiem uh, tautas partijas grupā. Nesen mūsu vidū viesojās bīskaps, kurš pēc tam tika nogalināts. Mūsu politiskā grupa panāca to, ka arī uz pāvestu tika izdarīts spiediens par to, ka būtu vairāk jāaizsargā reliģiskās tiesības. Ir nepieciešams vairāk cīnīties pret neiecietību pret kristiešiem, un es um, novēlu observatorijai lielus panākumus. Paldies, un tagad Upiškungs. Priekšsēdētāji. Kā Rumānijas minoritātes pārstāvis, es gribēju teikt, ka Rumānija zina, ko tas nozīmē Čaušesku laikā. Mēs cietām no reliģiskās vajāšanas, un es esmu pārliecināts, ka jūs atcerēsieties, ka premjerministrs Viktors Orbāns nosauc kā vienu no savām prioritātēm cīņu pret uh, reliģisko vajāšanu, un es ceru, ka Aštons kundze varēs cieši sadarboties ar Ungārijas prezidentūru, lai risinātu šo problēmu. Stambulā uh, Mēs redzējām, ka vairāki miljoni grieķu kristieši 20. gadsimtā gāja, tika nogalināti, un ir ļoti bēdīgi redzēt, ka mēs redzam, ka kristieši vēl aizvien tiek vajāti mūsu pasaulē. Tāpat kā Hetners kundze, es domāju, ka juridisko lietu komitejai vajadzētu šo jautājumu iekļaut savā darba kārtībā, un tāpat es gribētu aicināt ārlietu ministru sanāksmē 14. janvārī Ashtons kundzei panāk to, lai šis jautājums tiktu uzskatīts par vienu no ārpolitikas prioritātēm, proti kristiešu aizsardzību. Paldies, un tagad došu vārdu Ashtons kundzei, lai viņi varētu apkopot debatas un atbildēt uz daudziem izskanējušiem jautājumiem. Paldies! Viceprezident kungs, es gribētu runāt par diviem, trim jautājumiem no visām šīm idejām, kas te izskanēja. Pirmkārt, es gribētu pateikties godātajiem deputātiem un uh, uzteikt uh, to atbalstu un tās sajūtas, ko jūs izteicāt attiecībā uz darbiem, kas būtu jāveic šajā jomā. Kā es jau norādīju, viens no iemesliem, kāpēc es ļoti priecājos par to, ka es varu piedalīties šajās debatēs, ir tas, ka šis jautājums ir apspriests gan ārlietu padomē, gan janvāra beigās mēs par to runāsim vēlreiz. Un tāpat arī visas tās bāžas, kuras pauda deputāti, ir um, atbalstojušās tieši arī mani, un es esmu tikpat nobažījušies. Uh, par šiem jautājumiem, un tāpat arī daži ministri ir nobežījušies tieši par šiem pašiem jautājumiem. Es gribētu skaidri pateikt, ka es esmu runājis par kristietību, es sāku ar to, ka izteicu ka pastāstīja par to, ka biju Betlēmē, es at, biju tuvējos austrumos, pareizticīgo Ziemassvētku priekšvakarā, un uh, man, es to ļoti personīgi uztvēru. Diemžēl manu atbildi nedzird godātais deputāts, kas eh, pieminēja šo te jautājumu. Es gribētu runāt par pāris lietām, tīpaši kāds no deputātiem man uzdeva jautājumu par to, kā mēs izmantojam instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, lai garantētu, ka šie jautājumi tiek risināti. Es gribētu godātajiem deputātiem atgādināt, uh, ka gandrīz visos tirdzniecības un sadarbības nolīgumos, ko esam noslēguši kopš 95. gada, ir ietverta klauzula par cilvēktiesībām, un tāda ir nolīgumos ar 134 valstīm. Galvenais mērķis ir parādīt, uh, ka mēs esam apņēmības pilni attiecībā uz cilvēku tiesībām, bet tas ir arī juridiskais pamats, lai noteiktu sankcijas gadījumos, ka tiek pārkāptas cilvēku tiesības. Godātie deputāti atcerēsies, ka savā iepriekšējā amatā tieši es biju tā, kas uh, runāja par GSP plus jautājumu Šrilankā, un mēs esam spēruši soļus uh, lai eh, sodītu šo valsti par cilvēktiesību pārkāpumiem, ir ļoti būtiski turpināt sekot tam, kā mēs noslēdzam dažādus nolīgumus un kāda ir instrumenti mūsu rīcībā, un eh, lai mēs varētu iekustināt vajadzīgās sviras, ja rodas tāda nepieciešamība. Komisija arī sāk raudzīties nākotnē attiecībā uz GSP regulējumu, lai pārliecinātos, ka attiecībā uz cilvēktiesību konvencijas īstenošanu un ratificēšanu varētu panākt uzlabojumus. Es arī gribētu parādīt jums otru pusi, proti instruments, kurus mēs īstenojam, lai veicinātu un atbalstītu demokrātiju un cilvēktiesību ievērošanu. Mēs atbalstām projekts visā pasaulē, kur, kas ir vērsti uz terorismu, diskrimināciju, rasismu apkarošanu, un mēs finansējam apmēram 60 valstīs nevalstiskās organizācijas, kas cīnās pret rasismu. Tā kā mūsu rīcībā ir instrumenti, ar kuriem mēs varam nodemonstrēt, ka mēs cīnāmies pret dažādiem pārkāpumiem un tādējādi mēs arī izmantojam savas iespējas atbalstīt uh, un savu vēlmu atbalstīt nevalstiskās organizācijas, kas cīnās pret diskrimināciju. Uh, Es gribēju pieskarties arī vēl kādam jautājumam, proti delegāciju lomai visā pasaulē un monitoringu lomai, jo vairāki deputāti runāja tieši par šo jautājumu. Es jau sācīju, ka, manuprāt, ir ļoti būtiski uzraudzīt pasākums visā pasaulē. Man īpaši satrauca vairāku deputātu teiktais par to, kas ir atklājies pēdējo nedēļu un mēnešu laikā, bet kas ļoti ilgi nav aizskārs deputāts, proti bažas par to, kādā veidā ticīgie dažādu, reli, da, dažādu reliģisko kopienu pārstāvi ir tikuši diskriminēti visā pasaulē. Un ir jāatgādina un jābūt vērīgiem attiecībā uz šiem jautājumiem. Un ne tikai tad, kad mēs nonākam līdz vardarbībai, jo tad, kad ir jau vardarbība, tad, protams, ka mums ir jārīkojas. Bet ir jāraugās uz šiem diskriminācijas avotiem, un es esmu ļoti priecīga, ka mēs redzam, ka ir šīs delegācijas, kas darbojas visā pasaulē un kas spēja um, atpazīt un uh, mums paziņot, kad viņi redz, ka notiek šāda diskriminācija. Es domāju, ka ļoti būtiski, kā es to jau norādīju, kā mēs to norādījām iepriekšējā ārlietu padomē, ka cilvēktiesību darbībās mēs tieši risinām jautājumu saistībā ar reliģiskajām minoritātēm. Kristietība šodien ir bijusi mūsu sarunu centrā, bet tas attiec arī uz citām reliģijām un ir jāraugās, lai būtu cieņa un iecietība pret jebkuras reliģijas pārstāvjiem. Un es domāju, ka uh, būtu ļoti svarīgi saprast, kas tieši notiek, gan ar monitoringu, ar delegāciju darbu palīdzību un uh, paziņojumu palīdzību. Un es domāju, ka tas mums palīdzēs labāk saprast, kā izmantot tos instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, it īpaši no komisijas puses, un tāpat arī politisko gribu ne tikai no manas puses, bet jūs kā parlamentārieši arī pareizi norādījāt ka kā parlamentārieši jums ir arī ļoti spēcīga balss, un mēs visi kopā ar dalību valstīm un uh, dalību valstu ministriem varam paust šo spēcīgo gribu. Kā es jau sacīju, es teicu, ka es esmu apņēmības pilna garantēt un raudzīties, lai mēs labāk izmantot tos instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, un izmantot politiskos un ekonomikas instrumentus, lai šis jautājums būtu mūsu darba kārtībā arī nākotnē. Es esmu ļoti pateicīga par jūsu pienesumu attiecībā uz tiem jautājumiem, kur, uz kuriem es nesniedzu atbildes. Es padomāšu un uh, ņemšu vērā visu to, tad, kad būs janvāra beigās ārlietu padoma. Paldies! Paldies, Aštons kundze! Zpráva je ukončena a hlasování proběhne zítra ve 12 hodin. Paldies. Šis jautājums izskatīšana ir beigusies un balsošana par to not.